lo primero que quiero decir señora presidenta señora presidenta. Pirmais, ko vēlos teikt. Képviselő asszony, képviselő asszony fejezze be a kiabálást, és tisztelje meg a házat. Señora... Kundze, vai jūs varētu lūdzu beigt kliegt? Izrādiet cieņu parlamentam. Cienījumā deputāte. señora presidenta señora presidenta priekšsēdētājs kundze jā lūdzu jums vajadzētu iestāties par deputātiem kuri cenšas izteikties jūs neesat pilnībā ap aprakstījusi šīs grupas Uh, rīcību. Viņi vēlējās izjaukt diskusijas par Burundi, īsti nepasakot, kāpēc Burundi iedzīvotāji mirst cīnā, cīņā par demokrātiju, un šīs grupas rīcība ir vienkārši apka, apkaunojums visam parlamentam. Köszönöm képviselő asszony, akkor járunk el a leghelyesebben. Paldies! Es domāju, ka labākais veids, kā turpināt, ir turpināt mierīgas diskusijas, tādēļ es dodu vārdu jums trīs minūtes. Valenciāno kundze, lūdzu. Nosotros deseamos que se celebren elecciones democráticas en Burundi. Pero no... Mēs vēlamies, lai Burundī notik demokrātiskas vēlēšanas, bet priekšnosacījumi tam nav izveidoti, tas nav iespējams. Uh, Vēlēšanas Burundi būtu ļoti būtiskas gan šai valstī, gan visam reģionam, un es uh, esmu ļoti augsti novērtējusi mūsu vēstnieka darbu, mūsu tehnisko novērotāju un sūtņu darbu, un arī mūsu kolēģi Deivida Martina darbu. Viņu darbs ir ļāvis novērtēt aktuālo situāciju Burundī, un situācija ir tāda, ka opozīcija uh, cieš no uzbrukumiem, brīvie plašsaziņas līdzekļi arī tiek ierobežot, vairāk kā 40 cilvēki ir gājuši bojā, un bēgļu skaits jau ir sasniecis 100 tūkstošus. Un par to visu ir atbildīgs patreizējais prezidents. Viņš ir pārkāpis agrākās vienošanās, viņš savu politisko karjeru ir licis savu pilsoņu, virs savu pilsoņu dzīvības. Tiek uh, ignorēta konstitūcija, un tāpēc Eiropas Savienībai būtu jāieņem ļoti stingra nostāja. Ja tiek teikts, ka prezidents nedrīkst vēlreiz kandidēt, tad viņš arī nedrīkst kandidēt. Ir svarīgi izvairīties no šīs situācijas eskalācijas Nevienam gan tas līdz šim nav izdevies, ne Eiropas Savienībai, ne ANO, bet kaut kas ir jādara, jo Burundi iedzīvotāji iet bojā. Un par spīti tam visam mūsu kolēģi no FDD grupas uzskata, ka tas eh, nav svarīgi. Bet mums būtu jākoncentrē finanšu palīdzība un ar to jānodrošina pilsoniskās sabiedrības pastāvēšana Eiropas Savienības uh, naudu būtu jāizmanto, lai atbalstītu pilsonisko savienību. Mēs varētu piemērot arī ierobežojuši pasākumus, neizsniegt uh, vīzas Burundi elitei un iesaldēt tās līdzekļus. Un cilvēkiem no Burundī, kur ir piedzīvojuši to, kā lietas šeit tika spriestas, man par to tiešām ir kauns. Bet tie ir cilvēki, kas netic Eiropas Savienībai, netic demokrātijai. Viņi būtībā ir piesmējuši demokrātiskas eh, diskusijas. Es ceru, ka Burundi iedzīvotāji apzinās, ka, lai arī ir dažas grupas Eiropas Savienībā, kas vēlas to izjaukt, ir arī grupas, kas iestājas par Eiropas Savienības vērtībām. Uh, un ir gatavs aizstāvēt savus partnerus. Paldies, kundze, paldies par jūsu teikto. Tagad Telička kundze, kungs. Paldies, priekšētājs kundze. Vispirms es vēlos uh, atvainoties tiem, kas novērēja šo situāciju. Laikā, kad es iestājos par diskusiju par Burundi turpināšanu. Es tiku nodāvēts par fašistu, un šis cilvēks, kas man tā nosauca, pat uh, man neatvainojās. Pavisam īsi, mēs esam saņēmuši ļoti svarīgu informāciju no jums, un mēs redzam, ka Eiropas Savienība rīkojās. Tas, kas eh, man šķiet vēl pietrūks, un tas, ko jums vajadzētu not, eh, nodot Mogherini kundzei, uh, pasākumi, ko mēs īstenojam patreizējā kopējās drošības politikā, varētu tikt izmantot, lai mēs izdarītu spiedienu uz šo režīmu un prezidentu, lai situācija nekļūtu vēl sliktāka. Lūk, tas man pietuka, pietrūka klausietos jūsu prezentācijā, bet ja mēs vēlamies šādu drošības politiku un vēlamies izvairīties no šādu situāciju atkārtošanās, tad mums šādi būtu jārīkojas. Paldies! Köszönöm szépen. Um... Paldies. Tagad vārds Lopes Bermeho kundzei vienu minūti. Paldies, priekšētājs kundze. Stāvoklis Burundī ir ļoti smags. Un to netaisnīgi ir ignorējuši plašsaziņas līdzekļi rietumos. Pēdējos mēnešos kaimiņu valstis ir uzņēmuši 100 tūkstošu bēgļu, un tas ir kā mācība solidaritātē. Uh, Eiropa rīkojas kā cietoksnis, liedzot patvērumu saviem kaimiņiem. Bieži vien e, e, cilvēki pasaulē cieši tādēļ, ka Eiropa iejaucās viņu valstu darbībā. Mums ir jānodrošina finanšu atbalsts NVO un aģentūrām, bet ar to vien nepietiek. Mēs nevaram turpināt pieņemt un aizsargāt ģeopolitiskas intereses un kad tās tiek vērtāts augstāk par tautu mierīgu sadzīvošanu Āfrikā. Un bieži vien resursi no šīs, šī kontinenta aizplūst un pretī tiek sūtīti ieroči. Uh, ir jāpārtrauc šis aburtais loks un jāmeklē kāds risinājums no šī risinājuma, veicinot dialogu starp iesaistījām pusēm un iesaistot arī Āfrikas Savienību. Mums ir jādarbojas, lai panāktu mieru. Paldies! Sarčentīnī kundze lūdzu pusotru minūti. Danku, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un kurš tad būtu domājis, ka tik daudzi cilvēki būtu ieinteresēti debatēs par Burundī? Nu jā, nu, tas ir tāds neliels cerības tālriņš. Priekšsēdētājs kundze, pirms divām nedēļām mēs bijām gatavi doties kopīgi ar Dēvidu Martīnu uz Burundi, lai piedalītos vēlēšanu novērošanā. Nu, tas viss neizskatījās pārāk iepriecinoši, bet, nu, mums bija savas cerības. Uh, bet jāsaka, ka dažu dienu laikā viss pilnībā mainījās. Tad, kad prezidents pieprasīja trešo pilnvaru termiņu, sākās vārdarbība, tad bija pučs, nu, un tagad situācija ir bēdīga. Un 29. jūnijā ir paredzēts vē, parlamentu vēlēšanas. Protams, to nevaram ignorēt, nevaram pieļaut to, ka mēs nenovērosim šies vēlēšanas. Es īstenībā domāju, ka vārdarbība būs vēl asāka vēlēšana dienā. Mēs ar tādu mazu uh, novērotāju misiju arī no tā nevarēsim varēsim izvairīties. Es domāju, ka mēs piedzīvosim milzīgu krīzi ar simtiem tūkstošiem bēgļu un e, īstenībā tie cilvēki, kas nebūs lojāli režīmam, viņiem nebūs kur likties, viņiem būs jābēg no valsts, ko mēs varēsim darīt. Bet ir jāuzdod arī jautājums, ko mēs iepriekšējos gados esam palaiduši garām, ka situācija ir tik šausmīgi pasliktinājusies. Un e, Paldies, es nezinu, vai mums vajadzētu doties uz šīm vēlēšanām. Paldies. Tagad Makavanas kundzei trīs minūtes. Paldies, priekšētājs kundze. Pirmkārt, es pievienojos Valenciānā kundzes teiktajam. Kolēģi runāja par to, kas noticis ar viņa vecvecākiem pirms 50 gadiem Eiropā. Bet eh, cilvēktiesību pārkāpumi, spīdzināšana un apspiešana notiek arī šodien, tas notiek Burundī, un tieši par to mēs šodien vēlējāmies runāt. Un ties, ko domā Burundi iedzīvotāji, redzot šīs diskusijas par ļoti smago situāciju viņu valstī, tiek izmantotas, lai iegūtu lēti politisko labumu no šīs e, e, grupas. Es ceru, ka daži no jums ļoti Eh, ilgi pārdomās savu rīcību, jo Burundu iedzīvotājiem ļoti svarīgi, lai mēs par šo jautājumu runātu, par viņu valsti un viņu centieniem dzīvot tādā demokrātijā, kādā mums ir paveicies dzīvot. Atvainojiet, komisāra kungs, arī no manis par to, ka jums bija tas jāpiedzīvo. Jūs nācāt klajā ar ļoti labu paziņojumu, kurā tika nosakti visi aspekti par situāciju Burundī kopš iepriekš par to runājām, situācija nav uzlabojusies. Kā attīstības komitejas vadītājas esmu saņēmusi informāciju no cilvēkiem uz vietas par to, kā tiek pārkāptas cilvēku tiesības, kā kaujinieki, kas saistīti ar valdības spēkiem, izmanto vardarbību, iebiedē iedzīvotājs un ir daudz citas problēmas, ko minēja mani kolēģi. Tas rada lielas ciešanas valsts iedzīvotājiem un lielu valsts nestabilitāti un cilvēki šo valsti arī pamat. Mēs esam pastiprinājuši humanitāro palīdzību atšķirībā no uh, UKIP. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama šāda palīdzība Ruandā, Tanzānijā un Kongo. Komisija atgādināja, ka Eiropas Savienība ievērojama atbalsta uh, valsti, kas ir 180 no 187 Eiropa, uh, attīstības indeksā. Ir jāpalīdz Burundī, un ir daudz cilvēku, kas saka, ir jāpalīdz šai valstī arī šī laikā, bet es neuzskatu, ka nabadzīgajiem cilvēkiem būtu jāmaksā par to, ko dara viņu valdība. Bet ir jāatgādina Burundī valdībai, kādas ir tās atbildības saskaņā ar Kotonu nolīgumu ievērot arī cilvēktiesības. Un padomu jau pieņēma secinājums par to 18. maijā un jābūt pilnīgai skaidrībai par to, ka mēs jau vēlamies rast izēju no šīs krīzes. Un es arī saku lielu paldies eh, Davidam Martinam, kurš ir strādājis šajā valstī. Viņš ir sadarbojies ar mūsu kolēģiem. Mēs vēlamies demokrātību rundī, lai notiktu vēlēšanas pienācīgos apstākļos ir pāris nedēļas, lai situācija uzlabotu, un es ceru, ka Burundija valdība pievērš uzmanību šīm diskusijām, ieklausās tajā, kas tiek teikts, un attiecīgi arī rīkosies. Paldies! Köszönöm képviselő asszony, Becsere képviselő asszonynak adok szót. Paldies, un tagad Beszeres kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Beļģijā joprojām tiek runāts par Eh, Burundī eh, tādos terminos kā pagātnē ir eh, ļoti daudz par Burundi un Ruandu. Mēs atceramies, ka šausmīgi daudz cilvēku zaudē genocīdā dzīvību, vai Burundi ir nākamā Ruanda. Jāsaka, krīze kļūst politiski aizvien nokaitētāka, un prezidents ar visiem spēkiem vēlas noturēties savā krēslā, un tas ir izraisījis šo vardarbīgo konfliktu. Eiropai ir jārīkojas. Ruandas konflikts nebija tikai etniskas, bet arī politiskas dabas. Toreiz startautiskā kopiena bija bezspēcīga, tādēļ 800 tūkstoši cilvēku zaudēja dzīvību genocīda laikā. Banki Mūna uh, kungs teica, ka ir uh, jāpanāk stabilitāte un miers Burundī. Vienreiz uh, neko nedarīt, tas, tā ir kļūda, bet divreiz kaut ko nedarīt, ir smag, tas ir smags noziegums. Paldies! Tagad esam uzklausījuši uh, deputātus, kas bija pieteikušies uh, debatēs. Tagad būs brīvais mikrofons. Kaputo kungs uzstāsies. Grazie, prezidente. Purtroppo quest'Aula è costretta ad occupare. Paldies, priekšsēdētāji. Istituzionali in Burundi. Sono già inter... Mums atkal ir jādebatē par krīzi Burundī. Es atceros Babaku Burīkas gadījumu. Tas bija žurnālists no Burundī pēc uh, Kununzīzas gāšanas un uh, vēlēšanu pārcelšanas. Jāsaka, ka situācija valstī ir eskalējusi. Jau 40 cilvēki ir zaudējuši dzīvību, simtiem tūkstoši ir bēguši prom. Dažādas uh, nevalstiskās organizācijas novēro šos protestus un prezidents pārkāpa konstitūciju, vēloties palikt uh, pie varas uz trešo pilnvaru termiņu. Protams, Āfrikas Savienībai kaut kas ir jāsaka, un Eiropas Savienībai tāpat jāpieliek punkts vardarbībai, jāorganizē godīgas uh, konstitūciju ievērojušas vēlēšanas. Paldies! Un tagad Marijas kungs, paldies! Priekšsēdētājs kundze. Jā, mēs tagad novērojam, kas notiek Burundī. Īstenībā jau varēja paredzēt, ka būs konflikti. Arušas uh, vienošanās netiek ievērota. Tā bija pēdējā pīle, kas uh, šo kausu pārpildīja. Jāsaka, ka vairāki simti tūkstoši ir devušies projām, lai izdzīvotu, lai vienkārši glābtu savu eksistenci. Mums ir eh, jāpieņem spēcīga pozīcija un vardarbība pret uh, opozīciju ir uh, kaut kas normāls tagad Burundī. Startautiskajai kopienai un Eiropas Savienībai eh, vajag uzņemties iniciatīvu. Eiropas Savienībai eh, jāsniedz attīstības, eh, ir jāpārtrauc attīstības palīdzības sniegšana un jāpalīdz bēgļiem no šīs valsts. Paldies! Jakovčič kungs. Sedāvajučā. Priekšsēdētāji. Komisāra kungs īstenībā ir jāuzdod tikai viens jautājums. Vai šeit atkal drīz sāksies jauns pilsoņu karš? haoss Burundi jau ir sācies, un vai uh, ir jāpagaida tikai dažas dienas, lai tās pārmestos arī uz citām reģionu valstīm? Tas ir viens svarīgākais jautājums, un ir jāuzdod vēl viens jautājums, kādi mehānismi un instrumenti ir mūsu rīcībā, lai izvarītos no vēl viena uh, pilsoņu kara Burundī. Šī konflikta pārmešanās uz citām valstīm, protams, nav novēršama un Guruns Zīzas uh, kungs nedrīkst piedalīties uh, vēlēšanās tātad uz trešo termiņu laiku. Es domāju, tas ir vienīgais veids, uh, kā kaut ko panākt, kā izvairīties no turpmākas vardarbības, ja mēs nevēlamies pieredzēt vēl vienu pilsoņu kāru. Paldies tagad Fruncu Līcas kungs. Paldies priekšsēdētājs kundze. Āfrikā vēsture ik pa brīdim atkārtojas. Atkal kārtais prezidents redz, ka drīz beigsies viņa pilnvar termiņš un tagad grūzīs konstitūciju, lai paliktu savā amatā vēlreiz. Un dažreiz armija un kopīgi ar pilsoņiem sarīko puču vai arī pat pilsonisko karu. Es gribētu uh, uzsvērt uh, to žurnālistu drosmi, kas uh, savā slējā teica, ka ir uh, Uh, kaut kas jādara, ka ir jāturpina rakstīt ziņas, nestoties uz to, ka viņu redakcijas tiek izdemolētas. Un jāsaka, ka vardarbība nav pieņemama ne no humānā, ne no politiskā viedokļa. Un jāsaka, ka Burundī cilvēki ir vienkārši izmisuši, viņi mirst bādu, viņi ir nospiest uz ceļiem. Un Margarīnī kundzei beidzot ir jāsāk rīkoties. Eiropas Savienībā kaut kas ir jādara, ir jāiejaucas šajā situācijā, lai pieliktu uh, tai punktu. Paldies! Arēnā képviselő asszonynak a... Paldies! Arēnas kundze. Je, je me joins à tous euh, mes collègues. Es euh, piekrītu euh, tiem kolēģiem, kas rādīja solidāru atbalstu Burundijas iedzīvotājiem. Un mm, tomēr šī situācija ar vēlēšanām nav apmierinoša. Kāpēc nav apmierinoša? Tāpēc, ka šie apstākļi, noteikumi vēlēšanu organizēšanai nav, nav izpildīti, nav izpildīti, tāpēc, ka nav ne pluralitāte, ne mēdījiem piekļuve, ne citi noteikumi. Un mums ir jācenšās strādāt kopā ar starptautisko sabiedrību, meklēt starptautiskos kontaktus, jāmeklē citi rīki jāpalīdz pilsoniskajai sabiedrībai. Un uh, par uh, individuālām sankcijām tas var būt uh, arī varētu būt izmantojams, varētu mm, mm, pārtraukt atsevišķu personu kustību un tādā veidā pārtraukt arī nociecīgus darījumus apturošos cilvēkus iebraukšanā Burundī. És szeretném megadni a szót Buonanno nu, képviselő. Paldies. Tagad vārds Bogdāno kungam. Redzu, ka jūs atkal esat atgriezies šajā zālē. Lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Sì, io farò un intervento un po' in controtendenza rispetto agli altri. Paldies. Es īstenībā Nedomāju, ka daudz eiropieši šeit ir nobažījušies par Burundī. Viņi tikai uztrauc paši par savu ādu. Kad jūs runājat par cilvēkiem, kas mirst Burundī, es ļoti atvainojos, bet nu vai patiešām tas uh, rūp eiropiešiem, bet Varbūt mums vajadzētu runāt arī par to, kas notiek Eiropā. Te arī ir pilnīgas uh, nelaimju, te ir pilnīgas neveiksmju haos, uh, nelaimju ķēdīte, uh, uzņēmumi bankrotē, cilvēki zaudē darbu, cilvēki iet bojā vidusjūrā. Nu kāda jēga? runāt par visiem šiem cilvēkiem, arī mjāņmas bēgļiem, ja mēs nedarām to, ko prasa no nu mums eiropieši, jaunieši, uzņēmumi. Viņi grib kaut ko no mums. Nu, mums pilnīgi vienalga, kas notiek Burundī. Mēs vēlamies, lai Eiropai nākotni jums būtu jākaunās par to, ko jūs šeit darāt. Paldies, dārgie kolēģi! Esam uzklausījuši visus, kas vēlējās izteikties brīvā mikrofona procedūrā, un tagad došu vārdu Navračičkungam, kas uzstāsies komisijas vārdā. Lūdzu, paldies, paldies. Es uh, domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt Burundī pilsoņus tieši tādēļ, ka situācija valstī ir tik ļoti samežģījusies. Es, protams, saprotu jūsu paustās uh, bāžas. Es, uh, uh uzmanīgi ieklausījos jūsu priekšlikumos, vēlmēs un tās, protams, paudīšu tālāk arī viceprezidentei Morgarīnī. Situācija mainās katru dienu, tur nav nekādu nekādas drošības par to, kāds būs iznākums. Līdz ar to mums ir jāparedz visi iespējamie scenāriji un iespējas. Tas nozīmē, ka mums, protams, vajadzētu konsultācijas saskaņā ar Kotonu nolīgumu 98. pantu arī uzskatīt par vienu no iespējamiem izmantojumiem mehānismiem. Protams, ir jādomā arī par uh, individuāliem pasākumiem un iespējamo finanšu palīdzību. Mums jādomā arī par kāp mehānismiem un e, visām citām iespējām, kas ir mūsu rīcībā, kā to minēja Telīčkas kungs. Bet galvenā prioritāte ir mierīgs konflikta atrisinājums, politiskā dialoga izkopšana. Uh, Tādēļ mums ir jāatbalsta Āfrikas Savienības lēmumi un jāprūpēs par vienprātības panākšanu. Mums, protams, jāturpina novērot situāciju Burundī, un es, protams, esmu pārliecināts, ka jūs man varat piekrist šādas pieejas izvēlē. Un, protams, esmu gatavs atkal ierasties parlamentā un ļoti augstu vērtēju jūsu centienus eh, iekļaujot šo eh, svarīgo jautājumu starptautiskajā programmā. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji, paldies eh, komisāru kungam un gribētu teikt, esam noslēguši debates par Burundi.